Okay, so I'm going to start the meeting. Sāksim sanāksim, saka priekšsēdētājs. Pirmām kārtām gribētu lūgt fotogrāfus šeit atbrīvot telpu priekšā. Okay, so we... Un tātad Sāksim šo ārkārtas sanāksmi NV komitejai. Un priecājos šeit sveikt Grētu Tunbergu. Gribētu kolēģi lūgt jūs uzlikt arī austiņas, jo runāšu franču valodā. Šīs ievadprāzes sakot. Je suis heureux de vous accueillir, Greta Thunberg. Man ir liels prieks eh, jūs sveikt eh, Grēta Thunberga šeit, Eiropas parlamentā. Eh, pēc prezidents Solī uzaicinājuma jūs ieradāties 2019. gada aprīlī iepriekšējo reizi, tātad gandrīz gads pagājis, un jūs mums nodevāt vēstī un par to, ka mēs pietiekam daudz nedarījām, un jums, protams, ir taisnība. Uh, Es sākumā vēlētos citēt izteikumu, ka klimata krīze apdraud cilvēces izdzīvošanu. Mēs nevaram pilnībā izslēgt katastrofiskas sekas, kas liktu pazust e, cilvēku dzīvei, kādu mēs to pazīstam līdz šim. Nu, varat iztēloties, ka tā ir Gretas Tumbergas frāze, bet tā nav tiesa. Uh, Eh, tā ir eh, JP Morgan eh, bankas frāze. Tātad, lai kurš to arī teiktu, fakti paliek fakti. Daži no jums zālē atbalsta Grētu Tumba, to, Tambergu, to mil, nicina. Fakti paliek fakti, zinātne paliek zinātne, un šobrīd mēs zaudējam klimata cīņu. Un ja mēs eh, šodien jūs eh, uzņemam šeit un ja jūs piekritāt um, ierasties mūsu sanāksmē, tad manā ieskatā tas nav tikai kā trauksmes cēlājai, bet arī, lai veidotu risinājumus, jo jūsu loma un jūs to arī ārkārtīgi efektīvi pildat, ir celt trauksmi. Zvanīt trauksmes zvanu, un jūs to darat jau mēnešu garumā. Manuprāt, jūs esat arī tikusies ar simtiem politisko amatpersonu, kas ar jums kopā fotografējas, teica, ka tas ir brīnišķīgi, ko jūs darat, bet beig beigās paši neko nemaina. Uh, Bet eh, tas eh, nav eh, tas uzstādījums, kāds mums ir parlamentā. Tas nav Eiropas garā un vēl jo mazāk Eiropas parlamenta vides komitejas garā. Mūsu loma, tad, kad mēs dzirdam trauksmes signālus vai no jums, vai no JP Morgan, finansistiem vai arī klimata komitejas, tad sociālā ziņā, arī citādā ziņā tas viss ir ticami arī finanšu, industriālā ziņā, un katram ir sava loma spēlējama, bet eh, mums nepieciešams, un tā ir mana dziļa pārliecība, pēc jaunatnes enerģijas. Neviena sabiedrība nemainās, neviena sabiedrība neuzņem klimata izaicinājumus, ja mēs neieklausāmies jauniešu enerģijām. Un mūsu jauniešus jūs iemiesojat gan šeit Eiropā, gan arī pasaulē. Uh, Bet eh, mm, jūs, Greta Thunberga, esat eh, vides komitejā, eh, kas ir pirmajās uh, rindās, eh, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Jūs nesat Baltajā namā, nesat Austrālijā, kur premjers ir klimata skeptisks, nedz arī mm, jūs eh, esat tagad pie mm, Bolsonaro, bet jūs esat Eiropā, kur ir zaļais kurs. Ir nepieciešama enerģija, kas ir pozitīva, kas virza uz priekšu sabiedrību, kas virza tos, kas vēlas rīkoties un arī mudina tos, kas ir rezervētāki rīkoties. Tā ir mūsu loma. Šie ir daži ievadvārdi, kurus vēlējos teikt. Un tagad došu vārdu jums desmit minūšu uzrunājumu. Pārslēdzos atkal uz angļu valodu. Un pēc tam dosim vārdu koordinatoriem no katras politiskās grupas. Nu, un, protams, ka viņiem lūkšu pieturēties pie atvēlētā uzstāšanās laika, bet eh, Grēta Thunberg vispirms jums vārds lūdzu. Apmēram 10 minūtes. Hi! Sveiki! My name is... Esmu Grēta Thunberga, esmu klimata aktīviste un daļa no cīņas par nākotnu kustības. Vairāk kā pusotru gadu esam li... upurējuši savu izglītību, lai protestētu pret jūsu rīcības trūkumu un septembrī vairāk kā 7,5 miljonu cilvēku visā pasaulē izgāja ielās, pieprasot, lai jūs apvienojaties, lai jūs saliedēties un uzklausāt zinātniekus un dodat mums drošu nākotni. Un tad 2019. gada novembrī Eiropas parlaments pasludināja klimatu un vidas ārkārtas situāciju Jūs teicāt, ka Eiropas Savienība uzņemsies vadošo lomu cīņā pret eksistenciālo situāciju klimata jomā. Tās bija lieliskas ziņas. Kad jūsu bērni sāka zvanīt trauksmes zvanus, jūs izgājāt ārā, paskatījāties, paostījāt gaisu un teicāt, jā, nu dien, māja deg, un tā nav nekāda viltus trauksme, bet Pēc tam jūs atkal iegājāt iekšā, pabeidzāt vakariņas, pabeidzāt vakariņas, noskatījāties filmu līdz galam un aizgājāt gulēt un pat neizsaucāt ugunsēsējus. Es atvainojos, bet tas ir pilnīgi neloģiski. Kad jūsu māja deg, jūs nedrīkstat gaidīt vēl pāris gadus, lai uguni nodzēsta. Un tomēr tieši to dar, ierosina darīt komisija šodien, šobrīd kad Eiropas Savienība nāca klai, prezentē savu klimata likumu ar uh, nulles likmeni līdz 2030. gadam, jūs pavisam netieši tāpat laikā pasakāt, ka jūs vienkārši padodaties, atsakāties no Parīzes vienošanās, atsakāties no saviem solījumiem. Atsakāties no visa, ko jūs teorētiski varētu darīt, lai pārliecinātos, ka jūs jaun bērniem ir droša nākotne jo šis klimata tiesību akts balstās uz nepietiekamu budžetu un realitātē mēs saņemam daudz mazāk nekā 50% iespēju ierobežot vidējo pasaules temperatūras celšanos uh, līdz 2 Celsija grā, par 2 Celsija grādiem. Un jebkāda veida vidas likums vai politika, kas nebalstās uz pašreizējo vislabāko pieejamo zinātnisko pieredzi un neietver globālos aspektus un neietver arī igadējos emisiju samazinājumus ik gadus, jau ar šo brīdi būs pilnībā ne, neefektīva. Šāda veida tiesība akts nosūta spēcīgu signālu, ka faktiski reāla efektīva darbība norisinās, bet realitātē tādas nav nu, tā rūkta patiesība ir tāda, ka ne informācija, ne politika e, nav nonākusi tur, kur tai vajadzētu būt. Mēs joprojām piedzīvojam tādu krīzi, kas faktiski vēl nav uztverta, netiek uztverta kā krīze. E, Ir jau ļoti daudz vienkārši izcilu risinājumu. Mums ir bezprecedenta bagātība un valsts mm, globāli aktīva. Mums ir ļoti daudz cilvēku, kas ir gatavi darīt visu, kas viņu spēkos, lai palīdzētu. Bet mums nav apziņas, vadības, līderības un pirmām kārtām mums nav laika. Visi šie izzūdošie oglekļa e, budžeti faktiski ļoti labi apkopo kopējo situāciju, lai cik nepietiekami tas viss būtu, tie tāpat laikā neietver e, visus šos e, papildu izdevumus, kas radīsies. Un tāpat laikā tie ir paši stabilākie ceļu kartē, kas var nodrošināt nākotni cilvēcei bet šo budžetu saturs nekad nav ticis ņemts vērā šīs dienas politikā. Par to nav runāts arī plašsaziņas līdzekļos pamato, pamatā. Un te nu jūs esat cenšaties radīt likumus un politikus, jau atkal ignorējot šos sastādītos budžeta projektus, izliekoties, ka jūsu plāns un jūsu politika, kas ignorē šos saliedētos zinātniekus, sam, tomēr kaut kā varēs atrisināt šo lielāko krīzi, ar ko cilvēks jebkad sastapusies, izliekoties, ka likums, kas nevienam pat nav obligāts, tik un tā ir likums un izliekoties, ka jūs varat būt līderi klimata jomā un tāpat laikā vienlaikus turpināt subsidēt eh, un celt eh, fosilo enerģiju infrastruktūru. Pretending. Izliekoties, ka globālo aspektu aizmirsa, aizmiršana mm, klimata taisnīguma jomā faktiski nesagraus visu Parīzes vienošanos, izliekoties, ka tukši vārdi šo ārkārtas situāciju pamazām atrasinās. Tam jāpieliek punkts. Neviena politika, neviens plāns, neviens darījums nebūs pietiekams, ja jūs turpināsiet ignorēt CO2 budžeta projektus, kas šobrīd ir aktuāli, kas atbilst šodienai. Mums nav jāgaida 2030. vai 50. gads, mums jau šobrīd jāpild šie mērķi jau šajā 2020. gadā un katru gadu, katru nākamo gadu jāsamazina izteikti drastiski, jāsamazina emisijas jau to avotu izcelsmes vietā šobrīd. Jūs attālinātie mērķi mērķi nenozīmēs pilnīgi neko, ja augstās emisijas turpināsies tā, kā tas šodien notiek, kad uzņēmē darbība turpināsies kaut vai pāris gadus tāpat vienkārši šobrīd. Un jums tādā veidā nebūs iespējas šos mērķus sasniegt. Un tā kā šīs negatīvo emisiju tehnoloģijas un likums pilnībā tā, eh, kas paredzēts likumā, vēl nemaz šobrīd nepastāv un varbūt nekad nepastāvēs. Mums vienkārši jāmaina savu uzvedība, jāmaina sabiedrība. Un tā ir tā tik ļoti nērtā patiesība, no kā nevaram izvairīties, lai cik ļoti jums to negribētos, vai lai cik ļoti jūs to nemēģinātu darīt. Un jo ilgāk jūs turpināsiet bēgt no šīs patiesības, jo lielāka būs tā noved, nodevība, ko jūs pastrādāsiet paši pret saviem bērniem. Eiropas Savienībai ir jāuzmanās vadība. Jums ir morāls pienākums to darīt. Un jums ir arī unikāla ekonomiska un politiska izdevība kļūt par reālu līderu klimata pārmaiņu apkarošanā. Jūs paši paziņojāt, ka mēs piedzīvojam klimata un vidas ārkārtas situāciju. Jūs teicāt, ka tā ir eksistenciāla rakstura draudi, un tagad jums jāpierāda, ka tie nebija tukši vārdi, ka jūs tā arī domājat. Mēs nebūsim, mēs nesamierināsimies ne ar ko mazāk, kā uz zinātni balstītu ceļu, kas piedāvā mums vislabāko iespējamo virzību uz nākotni, uz labiem nākotnes dzīves apstākļiem cilvēcei un dzīvei uz zemes. Nekas cits. Mm, vi, viss cits pārējais tiks uzskat, uzskatīts par padošanos. Šī klīmata likums arī ir īsta padošanās, jo daba jau neslēgs ar mums darījumus un nekaulēsies ar mums par fizikas likumiem. Un mēs neļausim jums padoties un atdot mūsu nākotni. Paldies! Thank you. So I'm going to give the... Paldies. Tālāk došu vārdu politiskajām grupām, kuras pārstāv to koordinātoru NV komitejā. Un pirmām kārtām tautas partijas pārstāvis Pēters Līze, sešas minūtes. Paldies priekšādātāji! Un paldies, Grēta, paldies jums par ļoti iespaidīgiem vārdiem, par šo paziņojumu, par visam, visu to darbu, ko esat veikuši šais mēnešos. Man ir ārkārtīgi svarīgi, ka jūs pārstāvat miljoniem jauniešu Eiropā un visā pasaulē. Piekdienās es, es tiekos savā vēlēšana apgabalā ar piekdienas nākotnē kustības pārstāvjiem un vienmēr esmu ļoti iespaidots par to, cik dziļas ir viņu zilāša, zināšanas, cik stipra viņu apņēmība rīkoties. Piemēram, tikos ar jaunu meiteni, kas bija ceļojusi uz šo pasākumu gan 25 km tikai, bet to darīja 3 stundas, jo viņa negribēja, lai kāds viņu aizved ar automašīnu, viņa izmantoja sabiedrisko transportu. Un nu, ir ļoti daudz tādu piemēru. Nu, zinātnieki runā skaidru valodu. Ja mēs īstenotu tās saistības, ko visas puses izteica Parīzes vienošanās laikā, tad temperatūra paceltos par vairāk nekā 3 Celsija grādiem. Un tas ir saistīts ar milzīgi lielu risku, ka mēs pārkāpsim to šķirtnes punktu, nu, piemēram, Grenlandē nokusīs šie uh, Um, ledāji un tā tālāk. Un tāpēc mēs ļoti labi saprotam jūsu paudas motivāciju. Mani bērni šobrīd ir tikai pāris gadu vecāki par jums, un es piekrītu, ja mēs nerīkosimies drīz, tad mēs nonāksim pēc 30, gadu, 40 gadiem pie tādas situācijas, kad jūsu paudzei un jūsu bērniem vairs nebūs iespējas kontrolēt klimata pārmaiņas. Un tāpēc visām pusēm ir jādara kas vairāk nekā tās saistības, ko tās pauda Parīzes vienošanās kontekstā. Mana politiskā grupa, Tautas partija, vēlas uzsvērt trīs konkrētus punktus. Vēlamies tos īstenot. Pirmām kārtām vēlamies ieguldīt vairāk pētniecībā un novatorismā. Piemēram, lai dekarbonizētu rūpniecību, es domāju, ka tam ir jābūt iespējamam Ir jābūt iespējamam paturēt rūpniecību darbspējīgā situācijā, bet padarīt to videi un klimatam draudzīgu. Tādā veidā mēs parādītu paraugu arī pārējām tautsēmniecībām, kā Ķīnai un Indijai, un tad kopīgiem spēkiem mēs varētu virzīties uz priekšā. Tas ir parlamenta, tā ir parlamenta prioritāte. Darbi, dar, līdzdarboties varētu visas dalībvalstis, visi finanšu ministri, valstu un valdību vadītāji ierosina gal galā novatorismam budžetu šobrīd samazināt. Un tāpēc es domāju, ka mums šobrīd visiem jāatcerās jācīnās par to, lai dalībvalstis piekrīt um, uzņemties savu atbildību šai ziņā. Otra lieta - Eiropas mežos piedzīvojam milzīgu problēmu šobrīd. Klimata pārmaiņu rezultātā piedzīvojam sausumu, piedzīvojam karstuma viļņus, meža īpašnieki vairs nesaņem nekādu labumu no savas uzņēmēja darbības, un meži ir ļoti svarīgi klimatam un vidēji. Tas ir tas oglekļa uztvērējs. Uh, Un tas, protams, ir ļoti labs piemērs tam, kā ekonomikas un klimata problēmas iet roku rokā, ja tās nerisinām. Un trešā lieta, un te es esmu apņēmības pilns, un es domāju, mums ir, vajad, mums ir vajadzīga Eiropas oglekļa cena arī tādās jomās, kur tās šobrīd vēl nav, piemēram, transports un celtniecība, un es domāju, ka, lai pie tā nonāktu, mēs varētu runāt, teiksim, par nodokļiem, bet tam, protams, vajadzīgs vienprātīgs lēmums starp visām dalībvalstīm, līdz ar to tas ir gandrīz neiespējami, un tāpēc es atbalstu er- emisiju tirdzniecības schēmu un šo sektoru iekļaušanu tajā varbūt pat atsevišķas sistēmas veidošana šiem sektoriem. Es domāju, par to ir jārunā. Es nedomāju, ka ir iespējams noteikt pārāk ambiciozus klimata pārmaiņu apkarošanas mērķus vai noteikt tos bez oglekļa cenas. Nu, un tagad par klimata likumu runājot. Es saprotu jūsu vēstījumu un saprotu to ļoti labi, bet man jāsaka, ka es uzskatu, ka klimata likums ir ambiciozs. Tas ir ambiciozs, mēs izvēlamies iet uz, ka oglekļa neutralitāte ir arī ambiciozi. 2030. gada mērķus paaugstināt, pat ja tas ir no 40 līdz 50 procentiem. Tas tik un tā ir milzīgs paaugstinājums. Manas bažas šai gadījumā ir tādas. Es nezinu nevienu citu lielu tautsēmniecību ekonomiku pasaulē, kas vispār pat apsvērtu šādu veidu soli. Un tas ir mans pēdējais komentārs šai saistībā. Pā, transatlantiskās attiecības jūs tikāties ar daudziem eh, ASV, Kanādā, Latīņa Amerikā. Un es gribētu vairāk izprast, ko jūs uzzinājāt tur, ko, ko mācījāties no viņiem, kā mēs ar viņiem varam labāk sazināties. Tāpat arī par Japānu, Ķīnu, Indiju runājot, vai arī viņi veicinās šo informētību. Vakardien runāju ar Eiropas komisiju un šķiet, ka tiešām nav nevienas tādas pamatīgas tautsemniecības ekonomikas, kas rīkotos tikai tādas atsevišķas mazas valsts kā Maroka, Kostarika, Etiopija, bet viņi nebūs tie, kas mainīs šo emisiju slogu kopumā. Nu, un, protams, ka mums ir jārāda piemērs nenoliedzami. Tas ir tā ir skaidra atbilde, bet tāpat laikā es nedomāju, ka ar to pietiek. Tātad, ko mums darīt, lai pārliecinātu, ka arī citām lielām tautsēmniecībām, Latvijā un citur visā pasaulē, Amerikas kontinentā kā tādā un citur pasaulē būtu jārīkojas? Jo, manuprāt, viena lieta ir ļoti skaidra, un zinātnieki ļoti skaidri izsakās par to, ka mums ir jādara kas vairāk, bet mums ir jādara kas vairāk globāli, un tas ir tas lielākais izaicinājums, kas ir mūsu priekšā. Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Tagad uh, es došu vārdu Jutai uh, Gitterlēnd, kura ir um, koordinātore un referente par uh, um, klimata likumu. 5 minūtes. Paldies, priekšsādātāja! Un uh, sveika, Greta! Es runāšu zviedriski un gribu teikt, ka man patiešām ir liels gods, ka jūs esat uh, zviedrieta un paldies, ka atnācāt šodien, lai tiktos ar mums. Protams, mēs vēlamies samazināt emisijas, un um, jūsu um, balss uh, izskan tiešām ļoti pārliecinoši un skaļi, un es domāju, tas, ka šeit cilvēki aplaudēja stāvot kājās, uh, norāda uz to, ka mēs augstu vērtējam jūsu paveikto un to, ko jūs darat, uh, lai saliedētu visas paaudzes. Es sešas gadus darbojos Eiropas parlamentā, un uh, man šķiet, uh, ka ka mm, tiešām eh, jūs esat iezīmējis tādu pagrieziena punktu. Un es saprotu, ka mums priekšā ir liels izaicinājums, un man šķiet, ka tas, ko jūs teicāt, ir pilnīgi pareizi. Mēs runājām par Eiropas Savienības pasākumiem, lai samazinātu emisijas, ne tikai klimata likumu, kas tiek prezentēts šodien, un es esmu referente par eh, šo likumdošanu Eiropas parlamentā, bet vēlos norādīt, ka Eiropas Savienībai ir eh, resursi, un mēs esam atbildīgi par to, lai kaut kas tiktu darīts. Tajā pat laikā šai pārējai ir jābūt taisnīgai, godīgai, godīgai, tā nevienu nedrīkst eh, um, atstumt un ir jāiesaista visas nozares, kā arī jāiesaista visa pasaule, visi pasaules reģioni. Un Eiropas Savienībai noteikti ir jārunā pietiekām skaļi, lai mūs sadzird visā pasaulē, un mūsu pienākums, protams, ir samazināt savas emisijas nekavējoties, un mums vajadzētu parādīt pasaulē, ka mēs to ļoti labi apzināmies. Ja mēs rādīsim piemēru, tad attiecīgi mēs varēsim ietekmēt situāciju pasaulē, un tas ir, mums ir straujāk jāsamazina savas emisijas. Un eh, jūs eh, ļoti bieži savās uzrunās, eh, Grēta, par to runājat arī šodien. Mūsu mērķis būtu klimata neitrāliem līdz 2050. gadam. Um, protams, mm, nav tāds eh, pašmērķis. Mums ir jādara vairāk, un es piekrītu, ka komisijas prezentētā likumdošana par vidi eh, ir balstīta uz eh, zinātnes uh, pierādījumiem, bet es ļoti ceru, ka Eiropas parlamentam izdosies izdarīt arī vairāk, lai notrošinātu, ka lietas notiek ātrāk, lai ambīcija līmenis būtu augstāks un lai mēs būtu līderi pasaulē e, šī jautājuma risināšanā. Es ļoti ceru, ka Eiropas parlaments būs tas spēks, kas cīnīsies uh, par šo lietu Eiropas Savienības institūcijās. Un es ceru, ka kaut kas reāls tiks izdarīts arī vēl pirms uh, Glāzgaus pasākuma un ka pasauli par mums dzirdēs un ka mēs kalposim pasaulē kā labs piemērs. Klimata likumdošanai ir jābalstās uz sistēmu, kur oglekļu budžets atbilst emisiju samazināšanas mērķiem. Mēs strādājam tiešām nopietni, un mēs iedvesmojamies no jūsu darba. Mūsu mērķis ir panākt, ka zinātnes sasniegumi, zinātnes pierādījumi ir pamats klimata likumdošanai, kas tālāk tiek virzīt. Bet tajā pat laikā es negribu jūs maldināt un teikt, ka tas būs viegli, nebūt, ne, jo uh, Arī šeit Eiropas parlamentā ir pietiekami daudz eh, konservatīvi noskaņotu politisko spēku, kas ir eh, pret ehm, tām pārmaiņām, par ko es šeit runāju. Un es ļoti ceru, ka jūs saprotat, ka šajā parlamentā ir. Mm, divas eh, nometnes vai frontes - tie, kuri grib kaut ko darīt, un eh, tie, kuri nevēlas darīt neko. Bet zinātnes pierādījumi ir neapgāžami, un mēs eh, ar vien straujāk tuvojamies tam punktām, tam brīdim, kad mums būs ar vien grūtāk īstenot Parīzes vienošanās rezultātus. Jūs labāk nekā citi e, zina, ka mēs esam noteikuši mērķus attiecībā uz e, emisiju tirdzniecību, uz e, mērķu mm, paaugstināšanu. Bet, protams, var darīt vēl vairāk, lai panāktu klimata neitrālu ekonomiku, lai mēs radītu labāku dzīvi visai cilvēcēji un mm, es vēlos jūs pārliecināt, ka tas ir mūsu mērķis. Mēs, sociāldemokrāti, gribām skaidri un gaiši pateikt, ka mūsu grupa Eiropas parlamentā pastāvīgi uh, raudzīsies uz to, lai šī pāreja būtu taisnīga, godīga, lai tiktu nodrošināta labklājība, sociālā drošība un lai tas iet rokā ar klimata politiku, un tad mums būs labāka un drošāka sabiedrība. Noslēgumā gribu pateikt, ka jūs pārstāvat miljoniem jaunu cilvēku, kur tāpat kā jūs cīnās par klimata par nākotni uz šīs planētas. Vēlos pateikties jums un visiem citiem jaunajiem cilvēkiem, uh, kuri ir uzņēmušies šo iniciatīvu, kuri uh, runā atklāti ar sabiedrību. Un es esmu pārliecināta, ka mūsu grupa turpinās izdarīt spiedienu, lai tiktu sasniegti konkrētu rezultāti. Mēs būsim neatlaidīgi, mēs gribam izdarīt vairāk un mēs solam jums, ka mēs cīnīsimies. Paldies! Okay. Let's say that I, I gave you one extra. Paldies! Es eh, devu jums papildus pusotru minūti kā referentei bet lūdzu ievērojiet atvēlēto uzstāšanās laiku. Tagad Riņu un Nils Torensens lūdzu. Eh, jā, fortsätta på svenska eftersom det är vårt gemensamma. Paldies, priekšsētāji. Es uh, turpināšu runāt zviedriski. Uh, eh, sveika, Greta, un uh, es esmu priecīgs, ka jūs esat uh, jau atkārtot šeit pie mums. Pagājušajā reizē, kad jūs bijāt pie mums, uh, tad lielākā daļa politiķus vairāk interesē viņu priekšvēlēšanu kampaņu, un viņi sasolīja nedaudz par daudz, un tad viņiem nācās kāpties uz atpakaļ. Bet, jebkurā gadījumā, uh, Pirms uh, COP25 uh, mēs pieņēmām lēmumu par CO2 emisiju uh, samazināšanas mērķu uh, paaugstināšanu līdz 2030. gadam par 25%. Jūs sakat, ka ar to nepiepieka, bet nu, es domāju, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo noteikto mērķi tas noteikti ir būtisks uzlabojums. Es sagaidu tādas ļoti dedzīgas uh, debatas par uh, šiem klimata jautājumiem. Un par šo klimata likumdošanu daudz balsoja pret, bet tāpat laikā daudz balsoja um, pār. Un, ja mēs paraugamies, kas notiek pasaulē, meža ugunsgrēki, plūdi, vētras, uh, visas šīs uh, dabas parādības. Uh, varbūt, ka um, mēs bijām tuvu patiesībai, kad mēs pasludinājām, ka klimata uh, ārkārtas stāvoklis ir sācies. Ja paskatāmies, piemēram, kas notiek Baltijas jūrā, tad jūs redzat, kā situācija tur ir ietekmējušas klimata pārmaiņas. Baltijas um, jūras ūdens um, sāļums samazinās un eh, ziemas eh, Baltijas jūras reģionā kļūst arvien eh, mērenākas un siltākas. Mm, katrā ziņā Vēlos īpaši sveikt jūs Katrīnas Šavo eh, vārdā. Viņa ir Eiropas parlamenta deputāta, kura, eh, diemžēl, nevarēja šodien būt šeit, bet viņa ir pirmā sieviete, kura apceļoja apkārt pasaulē ar būru laivu vienatnē. Jūs, Grēta, arī šķērsojāt Atlantijas okeānu ar eh, būru laivu. Okeāni absorbē 40% no visas temperatūras paaugstinājuma pasaulē. Un, uh, šis milzīgais siltuma apjoms, ko okeāni absorbē, ir ļoti svarīgs indikātors un uh, Jāsaka, ka noteikto mērķu sasniegšana līdz 2050. gadām uh, būs uh, ļoti grūta. Tajā laikā man jau būs 105 gadi, un es nezinu, kur es tad atradīšos, bet uh, jāsaka, ka daudz politiķi pret situāciju izturas pārāk vieglprātīgi. prātīgi Un e, daudzi, tīpaši Atlantijas okeāna otrajā krastā, uzskata, ka ar Twitteri visu var atrisināt. Mums ir vajadzīgas inovācijas. Kad runājam par inovācijām, tad ir valsts, kuras e, uzrāda visai labus rezultātus, piemēram, Eiropā tā ir Zviedrija, Dānija un Somija. Tās ir valstis ar labām izglītības sistēmām, Jūs, Grēta, protams, tagad neapmeklējat skolu, bet, nu, Man šķiet, ka ir labi, ka mums ir laba skolu sistēma. Es saprotu, ka jums ir daudz vairāk svarīgu lietu, ko darīt, mm, nekā iz, izmantot šo mūsu labo skolu sistēmu, bet uh, katrā ziņā es domāju, ka politiskais spiediens tālāk ir nepieciešams. Paldies! Thank you! Uh, Nick... Paldies! Tālāk ideja un Silvijas Ardoni, trīs minūtes. Tutti, ciao Greta, questa settimana il Parlamento è chiuso. Labdien un sveika, Grēta! Šajā nedēļā Eiropas parlaments ir slēgts apmeklētājiem no ārpuses un dažreiz uh, pat uh, tas ir slēgts deputātiem un asistentiem, bet šodien tas ir atvērts Gretai un citiem cilvēkiem. Uh, šķiet, ka vides aktīvisti nevar saķert koronavīrusu. Eh, es gribu teikt, ka uh, es augsti vērtēju ambīcijas un eh, dedzību, bet man šķiet, ka Grētu eksploatē pat Eiropas komisija, cenšoties eh, ar Grētas palīdzību uzspodrināt savu tēlu. Es domāju, ka eh, vides aktīvis ļoti bieži ir divkosīgi, un tas ir tādēļ, ka es redzu daudzus jaunus cilvēkus uz ielām, bet es nezinu, cik daudz galvenie cilvēki būtu gatavi atteikties no viediem telefoniem 5G pieslēguma, cik daudz jaunieši ir uh, gatavi neizmantot uh, lidojumu, kas viņiem tiek piedāvāts par 19 eiro, atteikties eh, no um, ehm, ātrajām uzkodām, no drēbju mazgāšanas ļoti reti. Uh, Cik daudz cilvēku būtu, jaunie cilvēki būtu gatavi no tā visa atteikties, lai pievienotos uh, vides aizstāvju reliģijai? Un kā ar koronavīrusu? Vai jūs atbalstat to, jo tas samazina uh, piesārņojumu Ķīnā? Jo, ja mazāk eh, uzņēmumu strādā, tad, protams, piesārņojums samazinās, bet pieaug nabadzība, pieaug bezdarbs. Greta un Ko organizē demonstrācijas un maršus eh, rietumos, bet mēs Nekad neesam dzirdējuši, ka viņi būtu organizējuši demonstrācijas Ķīnā vai Indijā. Ķīnā, piemēram, ir fosilās degvielas izmantošanas projekts līdz 2030. gadam. Indijā eh, septiņas eh, pilsētas, kas ir pasaulē vispiesārņojošākās, eh, ir tieši Indijā. Mēs nosakām plastmasas nodokli, cukuru nodokli un šo smagumu saviem pleciem iznes ierindas cilvēki, kuri pēc tam uh, tiek apvainoti par to, ka viņi ir krimināli noziedznieki tādēļ, ka viņi grib turpināt ēst gaļu un varbūt pat uh, grib braukt ar automašīnu. Man šķiet, ka risks e, ir tajā, ka jūs uzliekat nodokļus cilvēkiem, un tas var radīt negatīvu sociālo ietekmi. Lai panāktu nulles emisiju sabiedrību, tas varētu novest pie nabadzības un pie tā, ka attīstības e, valstis nevarēs vairs attīstīties. Es nesaku, ka mums nevajag samazināt piesārņojumu, bet mums ir nepieciešama godīga un atklāta zinātnieku saruna. Cilvēki izmanto Grētu, sakrunātāji. Es uzskatu, ka komisijai ir jāpārtrauc izmantot šo ideoloģiju. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Iepriekšējai runātāji jūs devāt papildus laiku. Lūk, tā izskatās demokrātija Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies, jā, mēs sapratām jūsu teikto. Paldies! Vārds Basam Ekhutam no Zaļajiem. Liels paldies! Es eh, izmantošu mikrofonu, lai jūs varat man dzirdēt. Visu pirms eh, sveicu Grētu Tumbergu, sveicu vēlreiz. Sveicu arī ikvienu šajā zālē, kas izrāda lielu interesi klimata politikas jomā, kurus vēlamies uh, īstenot. Nekad neesam redzējuši tik daudz cilvēku. Cerams, ka izdosies saglabāt tādu aktivitāti, jo uh, mēs arī aktīvi strādājam. Jums ir pilnīgi taisnība. Es pateicos par to, ka jūs uh, ieviešat zinātni perspektīvām. Katru reizi, kad mēs dzirdam uh, uzrunas no politiķiem, kas runā par to, cik svarīgs ir klimats, cik steidzam risinām klimata jautājumu, mēs zaļie vienmēr esam teikuši, ka nav jārunā, bet ir jārīkojas. Diemžēl mums būtu paticis, ka Eiropas komisija arī dara ko vairāk zaļā kursa ziņā. Mēs būtu cerējuši, ka komisija tiešām zaļo kursu īsteno darbos. Šodien viņi prezentēja klimata likumu un tas rada eh, lielu vilšanos. Thank you Šim gadam bija jābūt tam gadam, kad tiek palielināts mūsu ambīciju līmenis. Pēters Līze, jums ir pilnīgi taisnība, mums ir jāpalielina ambīciju līmenis. Jūs jautājums, kā to panākt, bū, atbildams ar to, ka mums būtu pašiem jārāda piemērs un jāstrādā. Tagad Eiropas komisija savā klimata likumā iestrādā to, ka priekšlikums parādīsies tikai uh, līdz septembra mēnesim, ka varbūt būs eh, kā limits eh, noteikts 2030. gads attiecībā uz emisijām, bet eh, klimata vienošanās Parīzē bija ļoti labs brīdis, un 2020. gads novembris Glāzgovā ir tas brīdis, kad kaut kam ir jāmainās. Ja mēs nebūsim gatavi, kurš tad būs? Vai Ķīna, vai Japāna, vai Indija, ko darīs? Uh, Nē, ja mēs paši nebūsim gatavi. Un tagad Eiropas komisija saka, ka mēs nāksim klajā ar priekšlikumu līdz septembra mēnesim. Tas apdraud Parīzes vienošanos, jo ja mēs nepielamam ambīciju līmeni, ja mēs neizmantojam e, brīdi, kad varam to darīt, tad mēs būsim iestrēguši uz pieciem gadiem uz pašreizējā ceļa, un pašreizējais ceļš mūs ved uh, Mm, krietni virs trīs eh, satraucošajiem grādiem. Šobrīd mēs esam uz šīm sliedēm, un mums ir jāveic pārmaiņas. Eiropā ir jārīkojas klimata likumdošanā. Mums var būt ļoti brīnišķīgas Eiropas burbuļa diskusijas par deleģētajiem īstenošanas aktiem, bet ņemiet vērā, visi šie instrumenti tiek piedāvāti, eh, lai tie sāk darboties tikai pēc 2030. gadam tām nebūtu jābūt mūsu debatēm. Mums drīzāk jārunā par to, kā mēs palielināsim savu rīcību jau tagad un kā izmantot šādu globālu rīcības brīdi, kas pasaulē ir tik ļoti nepieciešams. Novembris, kā um, gala termiņš, pulkstens tikšķi uz priekšu. Paldies, Grētai, paldies par aplausiem, bet tagad jums ir jārīkojas, ne tikai jāaplaudē. Thank you. Thank you for. Un paldies. Jā, e kā ir vārdā tagad Pietro Fjokī. Chair, Mr. Sternberg, esteemed colleagues. Today marks a Priekšsēdētāji, kolēģi, tagad ir pagrieziena punkts zaļajā kursā, kas e, legāli paredz 2050. gada klimata neutralitātes mērķi. Uh, No otras puses, man ir eh, būtiskas iebildes pret komisijas priekšlikumu pārskatīt eh, visus pēc 2030. gada klimata mērķus, eh, izmantojot delģētos aktus, kas ir ļoti vāji likumdošanas juridiskie instrumenti un nebūtu neefektīvi. Ņemot vērā mm, Eiropas zaļo kursu, ir absolūti nepieciešama, lai visas politiskās iniciatīvas būtu uh, Eh, pilnībā izvērtētas no ietekmes novērtējuma skatu punktu, jo īpaši eh, attiecībā uz 2030. gada mērķu palielināšanu. EKR eh, e grupa iebilst pret gāzes emisiju samazināšanas mērķiem, jo tas apdraudētu juridisko regulatīvo noteiktību, kā vairāk kārtīgi iepriekšējās komisijas pārstāvi to pauda. Es vēlētos paust šādu lietu. Pirmkārt, nemainiet mērķus lūdzu pieturēsimies pie Parīzes nolīguma. Otrakārt, koncentrēsimies uz ietekmes novērtējumu. Tehniski, sociāli, ekonomiski, industriāli raugoties. Mums ir vairāk jāveic plānošana, mazāk retorikas un klimata simboliski. Treškārt, jāizdara spiediens uz trešām pusēm, lai ievērotu mūsu ceļu. To jau kolēģi pieminēja. Mēs eh, veicam globālu Mm, eh, komandas darbu, īpaši pret Ķīnu, Indiju. Un Eiropas eh, pūliņiem nebūs eh, lielas ietekmes globāli. Un beigu beigās mēs tikai sagrausim savu ekonomiku. Noslēgšu mm, tā visai konvencionālā veidā. Pirmkārt, es vēlētos personīgi Tumbergas kundzei pateiktos par viņas eh, būtisko lomu palielināt sabiedrības informētību par šo tik fundamentālo tematu. Tajā pašā laikā es vēlētos arī dot padomu, kā tēvs dotu padomu meitai. Dodieties atpakaļ uz skolu, atgriezieties normālā dzīvēm. Jūsu bērnība ir tikpat vērtīga kā klimats, ja jūs uh, Mm, to neizmantosit, tad tā būs zaudēta uz visiem laikiem. Ja mēs neko nedarīsim klimata jomā, tad arī tur mēs to zaudēsim uz visiem laikiem. Lielas paldies! Viņi zina vairāk par zinātni kā daudzi no mums. Ja tagad Silvija Modiga nogoja. Paldies, priekšsādātāji, es arī izteikšos zviedru valodām. Sveicu Grētu, ir prieks jūs šeit redzēt. Vispirms no manas grupas uh, eh, GoNGL. Es vēlētos pateikties par paveikto. Jūs esat iedvesmojusi miljoniem cilvēku Eiropā. Jūs esat uh, devuši balsi jauniešiem, kas vēlas vairāk, vairāk no politisko lēmumu pieņēmējiem. Tiešām paldies par paveikto darbu. Uh, Nu, tādējādi mums ir vieglāk strādāt, jo mēs cenšamies smagi strādāt klimata politikas jomām. Es redzu, ka zālē ir diezgan daudz liekulības. Parlaments ir lietas kursā par zinātnes faktiem. Mums ir visa šī informācija, bet tagad nepieciešama drosme, politiskā griba, lai spērtu nepieciešamos soļus. Es ceru, ka jūsu runa tiks uztverta nopietni šeit, jo pretējā gadījumā um, tā ir tikai tāda izlikšanās protams, ir ļoti jauki izmantot jūs kā simbolu klimata aktīvisma jomā. Tomēr jūsu balss ir ļoti svarīga, tā padara mūsu darbu vienkāršāk. Komisijas priekšlikums par klimatu likumu, mēs zinām, ka tas nav pietiekami ambiciozs. 2030. gads, lai samazinātu emisijas ar, par 50%, ar to nav gana. Un tas tie ir fakti, tas nav viedoklis. Mums ir jāpalielina ambīciju līmenis atbilstīgi tiem līmeņiem, ko prasa zinātnieki. Ja mēs būsim gudri, tad mēs pat vēl uh, tālāk iesim, lai būtu pilnībā droši, ka ar to būs pietiekami. Un cerams, ka arī uh, mums palīdzēs referente Gūtelande, lai pieslīpētu mūsu parlamenta pozīciju. Nu, arī attiecībā uz to, ko cits valsts dara. Jā, nu, var teikt, ka Eiropas Savienība dara vairāk nekā iepriekš, bet tas nenozīmē, ka ar to pietiek. Mums jādara vairāk, un mēs jūs atbalstām, esam jums līdzās. Pēdējā runātāja Eleonora Evi no neatkarīgajiem deputātiem. Viena minūte jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji. Cienītā Grēta, man ir liels prieks eh, ar jums tikties šeit, Eiropas parlamentā. Man jums ir aicinājums. Lūdzu, palīdziet mums runāt par cauradzamības trūkumu. Uh, Eiropas Savienības padomē. Jūs iespējams zināt, ka Eiropas parlamentā mēs strādājam ar lielu caurdzamības līmeni. Diskusijas ir publiskas, tiešsaistē translēts, arī ir nodrošināts tulkojums. Tas virz uz priekšu demokrātiju un palīdzēs nonākt pie ambiciozām pozīcijām Eiropas parlamentā. Īpaši runājam par klimatu un vidas likumdošanu līdz šim. Bet pretēji šai praksē padomēji, kur eh, dalību valstis tiek pārstāvēts, tur eh, nav um, sanāksmi protokoli, netiek reģistrētas valsts pozīcijas pie katra dosjē, durvis ir slēgtas, nav zināms, vai sabiedrības intereses uh, tiek privileģētas, vai arī drīzāk kā notiek biežāk, nacionālās intereses gūst virsroku. Es vēlētos eh, jūs lūgt palīdzību šajā ziņā. Un noslēgumā man valsts Itālija būs spērus pirmo soli pareizā virzienā, izvirzot savu pārstāvī cauradzamības jomā, lai uzraudzītu arī lobby lomu, bet krietni vairāk jādara cauradzamības ziņā padomē, lai palīdzētu sasniegt tā ambīciju līmeni, kas mums izmisīgi nepieciešams Eiropas Savienībā eh, klimata ambīciju sasniegšanas jomā. Paldies! Un paldies! Es nezinu, vai Grēta Thunberga vēlētos vēl atbildēt. Eh, visticamāk, ka nē, tādā gadījumā noslēgšu sanāksmi. Un eh, pēc tam eh, ļausim Grētai arī pamest telpu. Nepulcieties pārāk daudz basām, Ekhautam ir taisnība, ka Diskusijas vēl turpināsies, un ir jācer, ka nākamā NV sanāksme būs tikpat kupli apmeklētā. Paldies par sanāksmi!